kad tiek pieņemta likumdošana, arī ir jāizvairās no diskriminējošas attieksmes. Un e, lūdzu pieņemiet likumdošanu pēc iespējas ātrāk, jo mums beidzot šis jautājums vienreiz ir jāatrisina visiem pieņemamā veidā. Paldies, Papadopolu kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdē.